Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Let's start our meeting. Sāksim šīs dienas sanāksmi. Sākumā, sākumā aicinu apstiprināt darba kārtību. Vai kādi komentāri par darba kārtību šie, ka nē, tādā gadījumā darba kārtība ir apstiprināta. Tagad daži paziņojumi no manas puses. Es sākumā vēlos jums atgādināt, ka pulksten 12. pusdienā kā tātad mums būs uh, kopēja sanāksme ar Lībe komitejas pārstāvjiem, lai apspriestu un iespējams uh, pieņemtu mūsu rekomendācijas uh, projektus pie 855. punktam reglamentā, otrajam lasījumam ļoti svarīgam eh, naudas atmazgāšanas un līdzekļu pārnešanas eh, dosjē, tiesību aktam. Tā kā ceru, ka visi iedīsties ar savām balsošanas kārtēm sanāksmē. Tagad nedaudz informācijas par eh, trilogiem. Labas vēstis. Vakar tika panākt politiska vienošanās 4. trilogā par maksājuma direktīvas pārskatīšanu. Un sveicam mūsu referentu, sarunu komandu un uh, Markusu Pērgeru, kas ir mūsu priekšētā vietnieks un kas uh, vadīja šīs trialogu sanāksmes. Padoma krietni panācās pretim parlamentu nostājai, un līdz ar to tika panākt vienošanās par kompromisa paketi, kurā tika ņemt vērā tiešām daudz no mūsu ieteikumiem. Tā skaitā arī trešās puses maksā nodrošinātājs, uh, drošības aspekti, transponēšanas režīms, Uh, maksājuma instrumentu izdevēji, kā arī um, zinām, izņēmumu telekom kompānijām, kas nodrošina maksājumu pakalpojumus. Tāpat kompromisa paketē ietver statājumu par pāraudzību, par kompetentajām iestādēm, par ārpustiesu izliegumiem, un tāpat arī um, jautājums par dažādām maksām un nodevām. Prezidentūra bija gatava nedaudz piekāpties attiecībā uz telekomu izņēmumiem visas trīs institūcijas vienojās par uh, kompromisa pakotni. Un tagad jāturpina vien tehniskais darbs, lai pielikt saukt visus punktus uz I tekstā, bet politiska vienošanās ir panākta. Tālāk par starptautisku investīciju instrumentu. Kārtējais dialogs notika par uh, šo te uh, strateģisko investīciju instrumentu, arī būs trešais trialogs. Mums to darbs rit uz priekšu diezgan intensīvi. Jo, kā jūs zināt, esam apņēmušies eh, darīt visu iespējamo, lai panāktu vienošanos eh, maksimāli drīz arī par šo jautājumu. Lai jau vasarā šis instruments varētu tikt apstiprināts. Tomēr vienojāmies par metodoloģiju, par um, dažām robežu četnēm un procedūrām, bet, protams, ir vēl bērni jautājumi, kur eh, parlamentā un padomas nostājas atšķiras. Visbeidzot, eh, tātad eh, finanšu transakcijas un vērtspapīri. Pirmais politiskais dialogs notiek 28. aprīlī. Vissvarīgākie politiskie jautājumi ir uh, apspriesti, ir izdiskutēti. Un pastāv tāds kopējs uh, viedoklis, proti visas iestādes ir viensprāts, ka kāds ir kopējais instrumenta mērķis un tā tālāk, bet nu, dažas domstarpības joprojām pastāv. Tomēr pastāv zināms optimisms attiecībā uz to, ka šis pārs arī piedzīvos zināmu progresu. 20. mājā notiks nākamais dialogs, bet, protams, uh, um, ehm, starp posmā notiek arī tehniskais darbs. Tā kā man paziņojam, tālāk trešais darba kārtības uh, punkts. Eh. Ziņojums uh, par eiro, tātad uh, eirozonu un, un starptautiskajām finanšu institūcijām. Došu vārdu referentam, lai stādītu priekšā šo ziņojumu. Ir veikt vairāk pētījumu par šo jautājumu. Un Silvija Gulāras kundze mūsu referents noteikti par to mums pavēstīs. Tātad tiešām ir dažādi, dažādi rakstura pētījumi, kur tiek analizēta komisijas loma dažādos starptautiskos eh, formos, starptautiskās institūcijās un domāju, ka šie pētījumi tiešām apliecina to, ka ir nepieciešams šāds, šāda rakstura ziņojums, lai uzlabotu attiecības starp komisiju un parlamentu šajos strateģiskajos formos. Silvija, vārds jums. Paldies, priekšstādātāji. Paldies visiem klātesošiem. Vispirms neliels precizējums par uh, ziņojumu aptvērumu, tātad par Eiropas Savienības un Eirozonas lomu. Uh, Uh, starptautisko organizāciju un uh, struktūru kontekstā. Tātad tas ir ļoti plašs aptvērums. Vēlos sirsnīgi pateikties ekspertiem, kuri mums uh, sniedza konkrētu informāciju, arī parlamenta ierēģiem un sekretariātam un dienestiem, kas mums palīdzēja šai pētījumā. Kādēļ šīs ziņojums bija nepieciešams. Mums jāapzinās, ka uh, finanšu sistēma kļūst ar vien internacionālāka un uh, tai vairs nepastāv robežu uh, finanšu plūsmām Tātad, eh, izvēršoties, ir nepieciešams domāt par globālu pārvaldību, un tieši krīzes apstākļos tas eh, kļuva ar vien skaidrāk redzams, un mēs pētījām tā starpā arī G20 darbību. Un tātad mūsu mērķis nav noliegt nepieciešamību pēc internacionalizācijas. Mums ir jāsadarbojas ar citiem pasaules reģioniem, šobrīd tās ir ASV, bet arī Āzijai uh, ietekme pieaug un citām uh, jaun ietekmes uh, valstīm. Un uh, mūsu mērķis nav kaut ko bloķēt, bet gan uh, Uh, pētīt to, kā Eiropa var aizstāvēt savas intereses šajā kontekstā. Un man bija liels prieks sadarboties ar visu grupu ēnu referentiem. Tas ir uh, stratēģisks vidēji termiņa mērķis, ir runa par mūsu interešu aizstāvību pasaules mērogā. Šobrīd Mums ir jāspēj atbildēt mūsu pilsoņiem un vēlētēm uz vienkāršu jautājumu, kas pieņem lēmumus. Un šie vienkāršie jautājumi dažreiz ir visgrūtāk uh, atbildamie. Tātad, kas pieņem lēmumus šajā sistēmā? Mēs redzam, ka ir deputāti, minā, finanšu ministri, uh, ka depu, uh, parlamentu kontrolē valdības, bet šo dažādo pārvaldības līmeņu miedarbība ar uh, institūcijām, ekspertiem, uh, nozaru pārstāvjiem nav skaidra. Un tas var novest pie tā, ka demokrātija zaudē uh, pilsoņu uzticību, un, diemžēl, to mēs Eiropā konstatējam, ka lēmumu pieņēmējiem zūd uzticību, mūs sauc par birokrātiem, un uh, politiķi bieži vien neieklausās ekspertos un otrādi. Tātad šīs uh, institūcijas izstrādā nesaistošus standartus. Bieži vien tā tad ir noteikumi, kas ir nesaistoši, tādi kā ieteikumi, bet tā kā šie noteikumi ir pieņemti starptautiskā mērogā, tie tik un tā beigās stājas spēkā, jo, piemēram, reitinga aģentūras tās uh, šos noteikumus izmanto. Nevienmēr šie, šie tiesību akti ir pozitīvi. Tāpat Bāzeles komitejas gadījumā šie ieteikumi ir e, noderīgi, lai veidotu vienādas spēles noteikumus arī ar ASV, bet šie noteikumi attiecas uz situācijām, kas ir ļoti atšķirīgi. Un ja Eiropā piemēro tādus pašus noteikumus kā ASV, tas var novest pie tirgus kropļojumiem. Un uh, Tātad uh, bieži vien šie neatbilstības paziņojumi pēc šo noteikumu spēkā stāšanās neņem vērā valstu suverēnās uh, intereses. Uh, un mēs esam tādā pelēkā zonā, mēs nezinām, kas pieņem šos nesaistošos vai saistošos lēmumus. Šajā uh, Eh, šo institūciju juridiskā loma ir ļoti atšķirīga. Tātad ir starptautiskas klasiskas formas organizācijas, kā piemēram SAO vai SVF, un tad ir eh, arī privāto tiesību subjekti vai pat organizācijas, kam vispār nav nekādas juridiskā status, kā piemēram Finanšu stabilitātes padoma. Un uh, Eh, par to jau ir runāts iepriekš, ka trūkst atklātības šajā jomā un eh, mūsu sabiedrība prasa nodrošināt lielāku atklājību, pieņē, piekļuvi dokumentiem, sēžu protokoliem, lai būtu zināms, kas šos lēmumus ir pieņēmis. Un tas mums ir tā centrālais punkts mūsu ziņojumā. Ir eh, arī nav runa par to, ka politiķi um, ietekmētu vai, nu, teiksim, ierobežot šo lēmumu pieņemšanas procesu, bet mēs gribam zināt, kas ko ir nolēmis. Un tāpat ir uh, jānosaka arī atbildība, kas ir atbildīgs pilsoņu priekšā, uzņēmumu priekšā, ekonomiski ko spēlētāju priekšā, jo finanšu sektorā ir pieļautas milzīgas kļūdas pagātnē. Kādēļ šī krīze sākās? Tādēļ, ka uh, šie tirgus darbinieki netika atbilstoši kontrolēti un sekas sociālā uh, jomā bija ļoti uh, smagas, un tāpat arī privātiem uzņēmiem šī ietekme bija ļoti negatīva, tādēļ mums ir jābūt modriem attiecībā uz atbildības uh, noskaidrošanu. Mm, mēs uh, parlamentā jau esam uh, veikuši darba pirmo daļu, tātad mēs esam analizējuši šo, uh, šo ainu kādi ir šie spēlētāji, kāda ir to pārvaldība, tā tā tāda ainava. Aprak, mēs aprakstam, kāda ir situācija, varbūt neiedziļinoties pārāk sīkās detaļās, bet uh, skatoties uz uh, šo jautājumu no atbildības uh, skatu punkta. Nākamais svarīgais elements ir Eiropas interešu aizstāvība. Kā mēs esam pārstāvēti šajās instancēs, vai mēs esam pienācīgi pārstāvēti, vai tiek respektēta uh, centrālo banku un uzraugu kompetence Eiropā. Mm, var minēt konkrēts piemērs. Dažkārt komisija uh, kopā ar uh, dalību valstīm piedalās, dažreiz tie ir seši, kā Finanšu stabilitātes padām vai Bāzels komitejā deviņi dalībnieki, dažreiz ir pārstāvētas lielākās valstis, bet ne visas Eirozonas valstis, dažreiz komisija uh, sēž sēdās padomēs līdztekus um, tehniskām institūcijām kā ESMA vai citām un mēs nezinām, kādēļ šā konfigurācija ir tāda vai citāda, droši vien tā tas ir vēsturiski izveidojies. Un būt, mūsu uh, ziņojuma uzdevums arī nav runāt par to, ka viss ir jāharmonizē un jāsakārto, mums ir jābūt pragmātiskiem un jārūpējas par Eiropas interešu aizsardzību. Un padomāt varbūt par arī tādu vienādošanu vai citreiz vienkārši uzlabot uh, koordināciju un saglabāt arī to, tās balsis, kas mums ir, tādēļ, ka mēs esam tā sadalīti pa dažādām institūcijām. Bet galvenais, no kā būtu jāizvairās, ir, būtu jāizvairās no kakofonijas, ka Eiropa uh, runā dažādās valstīs un, un um, šie izteikumi ir pretrunīgi. Tālāk. Eiropas centrālā banka spēlē svarīgu lomu gan kā centrālā banka, gan attiecībā uz uh, SSM un finanšu stabilitātes jomā. Gribu norādīt, ka Larozjēra ziņojums arī tām pievērsa uzmanību savulaik. Mēs uh, sadarbojamies ar komisiju, ar citiem partneriem. Eh, dažādi risinājumi ir iespējami. Ir dažādi ieteikumi, ir tādi, kas saka, ir jābūt ļoti elastīgiem, jāveido arī parā, pagaidu struktūras, ja nepieciešams. Citi runā par eh, pasaules mēroga finanšu sistēmas pārvaldību, bet, nu, katrā ziņā mums ir jādefinē prioritātes. Es domāju, ka mūs, mēs uh, veicam gan tādu pedagoģisku, gan politisku darbu, lai uh, mēs uh, runātu par atklātību un atbildību šai jomā. Junkera komisija ir apņēmusies nākt klajā ar priekšlikumiem saskaņā ar līgumu 138. pāntu lai nodrošinātu vienveidīgāku Eirozonas pārstāvniecību virknē instanču. Mēs uh, arī paturam prātā šo perspektīvu un mēs kopā ar ēnu referentiem centīsimies darīt uh, visu, ko spēsim šai jomā. Paldies referentei. Tagad dodam vārdu ēnu referentiem, un pirmā ir Sirpa Pitikainen no Eiropas Tautas partijas grupas uh, Sagi. Paldies. Mēs pateikties uh, referentēju sākumā par šo iniciatīvu. Tātad uh, visiem ties iniciatīvu par šī ziņojuma sastādīšanu. Tā bija teicama doma, jo tiešām šī tēma pelnīs mūsu tuvāku uzmanību. Nu, kopumā es atceju, ka var piekrist uh, referents uzdotiem jautājumiem, tātad um, tiem jautājumiem, kas būtu jāpēt tuvāk. Un pieskāršos varbūt nedaudz tuvāk dažiem no svarīgākiem jautājumiem, kas, eh, manuprāt, eh, visu mūsu interesēs. Droši vien nepārsteigšu nevienu uzsvarot, ka finanšu tirgi un, eh, un ekonomika ir cieši saistīti, bet mūsu reaģēšanas sistēma pirmkārt balstās uz dalībvalstu un, un pasākumiem un varbūt labākajā gadījumā reģionāla pieeja. Un tas ir viens aspekts. Tad tālāk mūsu ekonomikā un finanšu politikā. Nu, mēs uh, faktiski vairāk reaģējam uz kādiem notikumiem tā vietā, lai būtu proaktīvi un prognozētu kādu attīstību, lai radītu pareizos stimulus un iniciatīvas te, sistēmās. Un līdz ar to stabilizētu šīs uh, neizpēgamās ekonomikas svārstības, kas pašas sev varbūt nemaz nav sliktas. Bet, lai stabilizētu šīs eh, svārstības eh, finanšu eh, tirgos, kas ir normāla lieta, ja, lai stabilizētu šos riskus, ņemt vērā atšķirības starp dalību valstu tautsāniecībām un, un citām interesēm. Un tā kā te būtu jāpiesēdā pie trīs aspektiem. Trīs aspekti ir tātad pelnījuši mūsu tuvāku uzmanību nākotnē. Pirmkārt, nu, te tā kā atsaucos uz šo, uz šo proaktīvo lomu, demokrātijas lomu savā ziņā, nu, proti, politiskā vadība. Nu, regulējumi ir sadrumstalots iniciatīvas, ir sadrumstalots dažādas iniciatīvas, arī nav sastarpēji saskaņots, runāt gan par riskiem un krīzēm tirgumu. Gan arī to, ko dara ierēģi un eksperti dažādās jomās. Bāzela 3 instruments, piemēram, kas pamazām pārdo par bāzo 4 un tā tālāk. Mēs reaģējam ar novēlošanos un tad nāks uzklausīt nepatīkams komentārs. Ja mēs uzlabotu mūsu jau nu, esošās sistēmas un šo sistēmu efektivitāti, mēs sniegtu politisku impulsu un, un politisku vadību procesu sākumā. Varbūt ne detalizēti, bet nu, katrā ziņā tādā iniciatīvu līmenī norādīt, nu kādā virzienā tad būtu vēlams doties, kādā virzienā būtu jā, jā, jānorit attīstībai. Un nu, tad otrkārt, un sekretariāts mums dienas ir sarūpējuši mums dažādas pētījumus ar savu dokumentu gūzmu. Institūcija skaits un to saskaņotība dažādu institūciju pasākumi sabiedriskā līmenī bieži vien nav saskaņot savā starpā. Un, un tas būtu jāuzsver, arī mūsu pašu savienības tātad politikas dažādās institūcijās arī nav saskaņotas. Kāda, ir, kāda loma mums būtu jāspēlē, kāds uh, vēstījums ilgtermiņā būtu jāsūta? Un vai mēs to pietiekami efektīvi un saulēcīgi liekam galdā šajās organizācijās un gatavoties organizāciju darbam? Un nu, vai mums joprojām var uzskatīt par uh, būtisku spēlētāju globālajā tirgu? Lūk, nepieciešama tiešāka saskaņotība starp uh, organizācijām uh, globālā līmenī. Un es personīgi uzskatu, ka mums uh, būtu jādomā par tādu labāku globālu jumtu sacīsim, nu kā 20 spēlē zinām lomu, bet es nezinu, vai tas pietiekam um, var nodrošināt uh, ekonomisko un finanšu institūciju iniciatīvu saskaņošanu, monitoringu. Un uh, eh, dažādi institūciju lomas, protams, eh, mēs ne, ne, nedrīkstam diktēt, bet kurās jānodrošina labāku sadarbību un uh, informācijas apmaiņu. Pirmais uh, solis, uh, šis pētījums, uh, ir laba iniciatīva, Bet nu, dažādi iekšējā tirgus rezultīvie rādītāji jau pastāv. Dažādi pasākumi ir, Eiropas līmenī varbūt, ka arī starptautiskajā ekonomiskajā līmenī vajadzētu būt šādiem skorboideniem, rezultīviem rādītājiem, kādas ir dažādu politikas institīvu ietekmes un kāda būtu nākamie soļi. Kāda izaicinājuma mūs sagaida? Un pie kādām idejām būtu jāstrādā globālās intereses. Un mūsu leģitīmo interesu aizstāvību ar dažādu mehānismu starpniecību starptautiskajos formos. Um, uh, then uh, the uh, second point what I would like to. Uh... Un otrkārt. Varbūt šajā procesā vajadzēja padomāt par to, kāda ir parlamenta pamatotā loma šajos procesos. Nu, pārlieku detaļās iecināties jau nevajadzētu, un, eh, un nevajadzētu ar no, novēlošanos iedēšanos procesos, bet domāju par politiskām tādām vadlīnijām, tomēr mums būtu jātiek skaidrībā pašiem par, par to, kāda tad varētu būt eh, adekvātā parlamenta un mūsu komitejas loma šeit. Tāda pastāvīga loma mums varbūt rēģēt šiem respektīviem rādītājiem, šiem scoreboardiem kaut kā vai. Ja, eh, sekot līdzi ekonomikas un finanšu institūcijām, tātad kā viņi kādē mūsu politiku, un reizi gadā mēs to precizējam, teiksim, reiz piecos gados, varbūt eh, divreiz eh, sasaukuma laikā, vai nu, kaut kā līdzīgi, kāds būtu pareizais eh, grafiks un mehānisms, lai teicīgi paust savu reakciju. Un kā šis mehānisms var tikt iestrādāts komisijas darba plānā, darba programmā, neradot uh, nevajadzīgu papildus birokrātiju un papildus uh, slogu komisijas pārstāvjiem. Es ceru un sagaidu labu sadarbību. Mums ir kopējas intereses. Un varam tikai iegūt kopā strādājot. Temats ir interesants un svarīgs. Vienīgā problēma, ko es saskatu, ir, un vēlos vērst referents uzmanību uz to, ka, lūk, šie pētījumi tiešām ir ļoti labi, bet ienākušies, zinām, nokavēšanas. Varbūt esmu tā, tā, tāda laiska lasītāja, bet katrā ziņā nu, nav bijis man gana daudz laika iziet cauri visai šai dokumentu gūzmai. Tā kā nu, varbūt tas būtu jāņem vērā arī mūsu pašu grafikos gatavoties. Eh, eh, šiem pasākumiem būtu jāatvēl nedaudz vairāk laika sagatavošanās darbam. Bet katrā ziņā paldies un ceru uz labu sadarbību. Paldies! Isjāmise. EKR vārdā Ešlīs Foks. Pardonē. Yeah. <laughs> Tomēr pāris eh, vārds citēju koordinatoriem. <laughs> Merci quand même. Eh, paldies, eh, tomēr, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos apsveikt Silviju Gulāru pār šo sagatavoto ziņojumu un par iniciatīvu, un tāpat arī pateicos eh, dokumentu autoriem, jo dokumenti, šie dokumenti ir ļoti pilnīgi un pamatīgi. Man ir dokumentu sakarā divi konstatējumi, trīs jautājumi. Vispirms konstatējumi, divas acīmredzamas lietas, tomēr varbūt tie ir jāatgādina tīpaši, ja mēs vēlamies uzrunāt Eiropas sabiedrību un mūsu vēlētājus, kā notiek pārvaldība un ir ļoti daudz fórumu, kuros norit pasaules ekonomiskā un finanšu pārvaldība, kas pierāda to, ka mēs visi apzināmies mūsu sistēmu savstarpējo atkarību. Un ir kopīgs mērķis panākt lielāku finanšu stabilitāti. Otrais konstatējums. Tā ir eh, institūcija fórumu daudzveidība, to dažādais sastāvs, tas veids, kā tie sadarbojas savstarpēji un arī Eiropas Savienības pārstāvības daudzveidību. Dažkārt visas dalība valstis tiek pārstāvētas, dažkārt tikai dažas, derēt vienas un tās pašas. Dažkārt viena Eiropas institūcija ir klātesoša, dažkārt tās ir divas. Dažkārt šīs kompetences ir, ir mainīgas, un iedarbība notiek dažādos līmeņos, bet svarīgi ir tas, ka Eiropas parlamenta ietekme ir neteikšu gluži, ka vispār nekāda, bet ļoti ierobežota, un tādējādi tas man iedvesmoja uzsakojošo. Pirmkārt, jāuzdod jautājums, vai Eiropas um, Savienība ir ietekme šajos statotiskajos fórumos. E, ņemot vērā to augsto skaitlisko pārdāvību. Es vienmēr esmu domājis, vai tas tā ir priekšrocība, ja, bet tā ir priekšrocība, ja nostājas ir um, konverģents un ko, e, konsekventas, un tas var būt trūkums, ja tiek spēlēts ar, dažā, ar dalību valstu dažādajām nostājām. Bet, nu, katrā ziņā domāju, ka vajag apzināties to, ka šī Eiropiešu pārliekā pārstāvība jau tiek apstrīdēta un varam sagaidīt to, ka citu pasaules daļu spiediens pieaugs un mums ir jābūt gataviem rīkoties. Nākošais jautājums. Vai šī ietekme ir efektīva? Vai mums izdosies panākt Um, un uz, likt sadzirdēt mūsu viedokļus, vai mēs būsim proaktīvi vai reaktīvi. Domāju, ka arī tas nozīmē, ka ja mēs vēlamies būt ar pozitīvu un nozīmīgu ieteikmi, tad tas nozīmē koordināciju starp dalību valstīm pirms mēs uzsākam diskusijas. Es neesmu pārliecināta, es gandrīz esmu pilnīgi droši, ka tā tas nenotiek, vai vismaz nevienmēr tā tas notiek. Un arī šī koordinācija tiek apgrūtināta, tāpēc, ka daudzās institūcijās Eiropas Savienība tiek pārstāvēta caur aģentūrām, institūcijām ar lielu uh, um, neatkarības pakāpe, tātad kas nav saustai, saistīts ne ar kādām politiskām saistībām, dažkārt tas ir labi, dažkārt tas varbūt ar negatīvu ietekmi. Un mans trešais jautājums ir, kā tiek īstenot šī ieteikme. Šeit es atgriežos pie tematiem jau kuriem tika paziņoti caurskatāmības eh, komiteja kā tiek pieņemt lēmumi, vai politiskas struktūras eh, spēj sekot notikuma attīstībai, nākošais jautājums par demokrātisko leģitimitāti, manuprāt, ja vārdu sakot, mēs vēlamies, ja mēs vēlamies kad lēmumi tiek pieņemti, kas ir svarīgi, bet, un tas laiks tādējādi, ka likumi tiek noteikti un sabiedrība tos pieņem, ja mēs to vēlamies panākt, ir vajadzīgs vairāk demokrātiskas līdzdalības un piebildīšo ceturto eh, jautājumu par eh, ieviešanu un īstenošanu, ko mēs darām ar visiem šiem ieteikumiem, uh, kā mēs tos transponējam Eiropas Savienībā, vai tas ir e, noderīgi, vai tas mums palīdz, vai tas mums traucē. Lūk, tie ir jautājumi, e, kas man radās, bet es esmu pašā, pašā sākumā. Do, dokumenti ir ļoti pamatīgi, šeit būtu e, vajadzīga. U, um, Otrā lasīšanas kārta, es esmu gatava piedāvāt savu sadarbību, un domāju, ka šis, eh, šis teksts ir ļoti vajadzīgs un noderīgs Eiropas Savienībai. Paldies! Un tagad Ašlī Foksa. Well, thank you, President, and can I thank... Paldies, priekšstādētā. Paldies Silvija un citiem um, ēnu referentiem par pienesumu šajā debatē. Daudz pateikties arī šo deviņu brīfingu dokumentu autoriem, kas ir sagatavots mums. Nodzīšos, ka Visu līdz kā neesmu izlasījis eh, šo mm, pienākumu deleģēšu savam asistentam. Bet eh, š, tur tiešām ir nu, tāds labs pārskats par Eiropas Savienības lomu dažādās eh, starptautiskās institūcijās. Un tur ir izcelts tas, ka katrā no šīm institūcijām savienībai nedaudz atšķirīga loma un pozīcija. Un tādēļ es domāju, ka varbūt darēt kāds seminārs, lai detalizētu papētīt šo dokumentu rezultātus. Ja? Nu, bija gandrīz tādēļ, ka Silvija grasās pieņemt tādu pragmatisku un ideoloģisku pieeju, kam es um, būtībā piekrītu. Šajos globālajos tirgos uh, ir dažādas starptautiskās institūcijas, ka, kur miedarbība atšķirās, Eiropas Savienības loma dažādās institūcijās ir atšķirīga. Un ir svarīgi, lai mums ir zinātu, kas tad atbild par dažādu lēmumu pieņemšanu, viņu regulēt šos globālos tirgus ir nepieciešama maksimāla caurskatāmība, transparents šajos eh, tirgos eh, institūcijās, vai gribu teikt, paust kādu brīdinājumu. Silvija sacīja, ka tā mm, neuzņemsies tādu ideoloģisku pieeju, kas būtu pareizi. Tā ka šis ziņojums nekļūst par instrumentu, kā mēs uzsvērsim, ka katrā institūcijā, katrā fórumā ir maksimāli jāpilnveido tur Eiropas vai Eirozonas eh, loma, jābūt centrālajai un tā tālāk. Manuprāt, nācija valsts loma ir uh, atskaitīties tātad uh, savu vēlētāju priekšā par savu darbību. Tur jābūt šai, šai, darb, šai rīcībai. Ļoti reti man vēlētāji nāk pie maniem un saka, nu, ko jūs darat, lai deregulētu finanšu tirgus. Es domāju, ka šis jautājums jāatstāja pašu valstu pārziņām joprojām, tātad viņu darbību finanšu tirgos. Nu, tā ir jākoordinē, protams, jāsaskaņo dalībvalsts līmenī, tomēr pirms starptautiskām sanāksmēm tas, protams, ir saprātīgi un loģiski bet eh, nostāja koordinācijas saskaņošana no vienas puses nenozīmē to, ka no otras puses eh, obligāti vienmēr vajadzētu pieņemt kādu vienotu nostāju. Tā kā um, ar nepatību gauju turpmāk sadarbību ar Silviju un citiem ēnu referentiem, ka mēs visi pieņemsim tādu pragmatisku un nevis ideoloģisku pieeju šajā ziņojumā. Paldies! Thank you. Uh, I don't see... Paldies, es neredzu zālē Miguelu Piegasu. So, Sven Gīgls. Svens Gīgls. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos pateikties arī no mūsu grupas puses par Silvijas Gulāras iniciatīvu strādāt pie šī dosjē. Un domāju, ka priekšlikumi un darba teksti un komentāri skaidri parāda to, ka pastāv uh, kopīgs jautājums un kopīgas bāžas. Es nevēlos atkārtot sacīto, bet vispirmkārt Ašlī ārpus politiskām dom, uh, diverģencām. Tā, tu eh, jau sākotnēji norādīji, kāpēc eh, apvienotai karalistē nevajadzētu vadīt Eiropas Savienību, tu nelas šos darba tekstus. Um, un Arī es neesmu vēl tos izlasījis, taču man vēl aizvien ir pareizs labais nodoms ar tiem iepazīties. Taču tas parāda, kāpēc mēs, mums britu humors e, ir jāpatur prātā pat, ja man nav tāds pats e, viedoklis e, par nāciju valsti kā svēto grālu, kur demokrātija stāvēs līdz laika galam. Bet Es domāju, ka tas nopietnais jautājums eh, mūsu grupā ir ne tik daudz maksimizēt Eiropas ietekmi, lai gan Eiropas ietekmi var būt nopietna lieta, un es piekrītu, ka ir risināmi jautājumi par eh, daudzām dalībvalstīm piesarunu galda, kamēr citas nav pārstāvētas, un kopumā uh, Eh, tik daudz dažādu atšķirīgu Eiropas pārstāvju, kas beigās savu ietekmi ierobežo ar nespēšanu vienoties eh, un nespēja vienoties savā starpā un kļūst ar mazāk skaidru Eiropas komisijas lomu, kurai tāda būtu jābūt, bet to nepieņem visas dalībvalstis. Eh, ka tā būtu Eiropas balss šajos fórumos. Vārdu sakot, daudz neatrisināti jautājumi paliek, taču nopietnākais jautājums ir, kur sākās Eiropa? Eiropa un Eiropas Savienība e, tuvojas, lai saskaņot vajadzību pēc e, lielākas integrācijas ar demokrātiju. Un šeit mēs esam pirmo reizi sasnieguši augstu caurskatāmības e, Eh, standārtu pārskatu atbildībā un integritātē mēs esam izveidojuši parlamentu un tajā pašā laikā pārējot nacionālu valstu demokrātiju robežas. Un mums ir vajadzīgi pārstāva eh, globālā jomā, un tas ir nozīmīgi šai pieaugušajā startautisko organizāciju uh, tīkla ainavā, un šie paši pārskata atbildības, starpskatāmības un integritātes jautājumi ir jāuzdod šīm struktūrām. Darba teksts skaidri parāda to, ka tas vienādi visur netiek sasniegts. Ir tādi jautājumi, kā piemēram, vai tas ir caurskatāmi, kurš aizstāvēja, kur nostāju, uh, tādā var pras, veidā var prasīt atbildību no tiecīgajām valdībām. Kādi lobby ir mēģinājuši ietekmēt šīs struktūras un kādi lobby spēj strādāt globālā līmenī. Un tāda kļūst skaidrs, ka vienpusība, kura jau mums šeit ir Briselē, uh, dara daudz vieglāku iespēju lielām globālām ko, eh, korporācijām ietekmēt pieņ, lēmumu pieņemšanu, salīdzinot ar maziem uzņēmumiem. Un šīs problēmas vēl asāk iezīmējas globālā līmenī. IFF ļoti efektīvi lobēja Bāzēls komiteja. Es neesmu dzirdējis, ka tur būtu kāda sabiedrības interešu uh, pārstāvi, kas būtu ietekmējuši Bāzeles komiteju, un šie jautājumi ir jāskat. Tāpat arī ir interesanti zināt, kas notiks ar šiem kritērijiem, at, e, pārskat atbildībai, pārskatāmībai, integritātei tād, kad mēs nonākam pie citām lietām, kā plānot regulātoru sadarbības sistēmas tādos um, pasākumos kā tēti pietvaros. Domāju, ka Šī ir pareizā diskusija pareizā laikā, un mums būtu jālemj pār savām struktūrām Eiropas parlamentā, kā mēs pieprasām atbildību no komisijas un kā norit darbs institūcijās. Protams, mēs varam uzdot jautājumu šo lietu sakarā, bet vai tik tiešām un mums ir pašiem sev jāpajautā, vai Lisabonas līguma demokrātijas princips tiek ierobežots caur to veidu, kā mēs organizējam globālas startautiskas struktūras vai nu natūrā vai citādi. Vārdu sakot, es cerīgi raugos uz šo ziņojumu. Paldies, turpina eh, priekšsēdētājs eh, nākošais runātājs Pervanš Bērēsa. Paldies, domāju, ka šīs mums ir ļoti svarīgas diskusijas un kuras sakarā parlamentam ir jāizsakās papildus tam, ko piedāvā komisija. Neskatot detalizēt visus priekšlikumus, es Vēlos pasvītrot divus, manuprāt, nozīmīgus lielumus. Pirmais ir subsidiaritāte un proporcionalitāte Eiropas Savienības iekšienē un to, kā ārējās komp kompetences būtu tas pareizais relēja punkts, un es tagad šeit atsauktos uz grāmatvedības standartiem, jo mums ir. que les intérêts européens soient bien représentés. Mums sākotnēji tika ieviest tā saucamie frāgi, lai eiropieši būtu labi pārstāvēti. Uh, pēc tam mēs redzam, ka viss pagriezās otrādi, bija ziļojums, pēc kura tika īstenot reforma, bet aiz tā visa ieskicējas grūtība, jo uzskaits uh, lomā nav obligāti jātransponē caur starptautiskie noteikumi un ir vairāk jākoordinē tas, ko dara uh, dalība valsts līmeņa iestāde. Šī subsidiaritāte, manuprāt, ir svarīgs elements visas struktūras un organizācijas e, iekšienē, lai piešķirtu e, spēku Eiropas Savienībai. Tālāk otrais lielums, par ko es vēlos runāt, ir saistāms ar šo kopīgu ainavu, kurā ir parādījušās tik daudzas dažādas e, un daudzveidīgas iniciatīvas, kur jāuzdod jautājums par Eiropas interesi, jo, piemēram, visskaļākais piemērs ir Bāzele, kur visi tie secinājumi par etapiem, ko mēs varējām iegūt no Banku Savienības etapiem, nav izdarīti. Bet viens aspekts, kas man ievieš bažas un arī e, ņemot vērā uz grāmatvedības pasaulē notiekošo, ir tas, ka aizvien pieauga startautisko organizāciju struktūras koordināciju, kas eh, izriet no pilnīgi privātām eh, organizācijām un kas praktiski šobrīd jau diktē eh, starptautisko lietu kārtību. Mēs esam skatījuši šo jautājumu par grāmatvedības standartizāciju, un viens no priekšlikumiem bija piedāvāt uzraudzību vai spēcīgu at attiecības starp SB un vienu no starptautiski atzītiem regulatīviem orgāniem, vai tas būtu SVF vai mm, cits, bet šis jautājums nepalika atrisināts. Es atzina, ka ir vajadzīgā uh, uzraudzība. Uh, me semble quelque chose qu'il faut surveiller. Un vārdu sakot, šīs lietas tās ir jāuzrauga visai, visai tuvu. Où est-ce qu'il faut vraiment faire évoluer le FMI? Un um, kādā veidā tas viss attīstīsies tālāk, nevaru pateikt, bet ņemot vērā Eiropas Savienības pārstāvjus aspektu, mēs arī sniegt savu devumu šajās starptautiskajās organizācijās. Un tad vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, ir, lai nenotiktu koncentrēšanās dažādām um, uh, jomām ap to mērķiem, izlaižu, izlaižot no redzes uh, uh, loka finanšu stabilitāti vai taisnīgu resursu piešķiršanu. Oh. Maletić, Ljana Maletić. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo ja bih zahvalila kolegice Silvi. Paldies. Vēlos pateikties kolēģei Silvijai pār tās iniciatīvu. Esmu gandarīta, ka šeit ir runa par ļoti svarīgu tēmatu. Ir būtiski darboties koordinētā veidā attiecībā pret starptautiskām finanšu institūcijām Vairākās valstīs e, Pasaules banka un SVF mudina īstenot struktūrālas reformas, un šī, šīs reformas arī finansē, piešķirot izdevīga uz aizdevumus. Ļoti svarīgi ir tas, lai Eiropas Savienībā darbības tiktu koordinētas ar Eiropas semestri un ar ieteikumiem no komisijas un parlamenta puses dalībvalstīm. Ja mēs nerīkosimies saskaņotā veidā, rezultātu nebūs. Tāpēc, manuprāt, šis ziņojums ir ļoti svarīgs un apsveicu mūsu diskusiju šajā sakarā. Paldies! Now the rapporteur. Final remark. Vārds referentam gala piezīmēm. Ļoti īsi, pat jau ar mazliet laika palika. Pirmkārt, paldies visiem par šo konstruktīvo sadarbības garu. Mums eh, nebija klāta goe referenta, bet ar viņu mēs tiksimies vēl ar referents sanāksmē. Tāpat ar sapratu izturos pret to, ka parlaments vēl šo jautājumu risināt, un tas ir svarīgs Man ir vairākas lietas, kas šeit ir jānorāda. Manuprāt, ļoti taisnīgi ir, un to jau norādīja gan Delvo kundze, gan Titikainas kundze, kā ir jārīkojas proaktīvi. Un ne tikai ekspostu kontrols ir jāizceno, bet ir jābūt arī uh, impulsu eh, kapacitātei. Ļoti labi, ka jūs abas to atgādinājāt. Manuprāt, šeit ir mazāk runa par Eiropas parlamenta ietekmi, bet drīzāk jāizstāv tas, ko mēs pārstāvam. Šeit nevajadzētu kļūdīties, mēs nepieprasām pilnvaras sev, bet mēs mēģinām uh, eh, atskaitīties to priekšā, ko mūs, ehm, kas mūs ir ievēlējuši. Es uh, uzskatu, ka Foksa kungs divas reizes apliecināja savu humoru izjūtu. Pirmkārt, viņš apsveic man pragmatismu. Es ceru, ka arī britu konservatīviem būs tieši tikpat pragmatiski savās attiecībās ar Eiropas Savienību, jo mums ir vajadzīga uh, pieeja, kas nebūtu ideoloģiska. Un tomēr eh, negribas slēpties, bet arī nevajadzētu būt pilnīgi naiviem vai ironiskiem. Ašlī mums ir savas intereses un pilnīgi. Loģiski ir tas, ka Eiropieši tās mēģina aizstāvēt, mēģinot aizstāvēt to valstu varas, kas veido Eiropas Savienību, un arī rīkojoties kopīgi. No viss sirds vēlos teikt tas, ka mums ir kopīga nauda, eh, kopīga valūta un um, Briti tādu nevēlējās, un ši, līdz ar to tas izraisa savstarpējas intereses un kopīgas intereses, un tas ir arī jārespektē mūsu partneriem ārpus Eirozonas, taču ir pietiekami augsti jānovērtē tas, ko. Ku cik svarīgi ir aizstāvēt mūsu kopīgās valūtas intereses. Tas ir ne tikai 28 valstu interesēs, bet visas pasaules interesēs. Ir vajadzīga Eiropa, kas sniedz savu devumu izaugsmē un stabilitātē. Un vēlreiz runājot par jau dažādajām modalitātēm, tas ļoti labi izskanēja, bet viss, kas var palīdzēt tuvināt valstu nostājas ir vairāk nekā apsveicami. Domāju, ka vēlreiz jānorāda būtisks pamatprincips līgumos, kas ir izlaists no redzesloka, tas ir lojālas sadarbības princips. Visas dalībvalsts ir piedalījušās darboties uz lojālas sadarbības principiem. Tas nozīmē, ka uh, Mums ir jārīkojas tā, lai tas nebūtu pretrunā ar citu interesēm un lai respektētu demokrātiju. Tas, kas man traucē visvairāk, ir ne jau tas, ka valsts turpina pastāvēt, bet tāds, ka mēs atsevišķās struktūrās redzam, ka ir kā futbola trešais puslaiks. Ir, piemēram, sarunas parlamentā par kādu tekstu un kādā konkrētā un ja kāda valsts nonāk minoritē, tad kādā starptautiskā struktūrā tiek mēģināts nojaukt tas, kas ir izveidots e, Eiropas līmenī. Es neesmu e, pārliecināts, ka es varu nosaukt to valsti, kas tā rīkojas, un e, nevēlos nevienu valsti vairot, bet es domāju, ka eiro krīze to parāda ļoti labi, ka mēs esam uzņēmušies kopīgas saistības, kopīgas atbildības, un to visu nevar tik Eh, tikai pateikt tā, ka tad, kad ir labi, mēs esam kopā, un tad, kad tas mums kas neiet, tad mēs nākam ar savu um, viedokli. Piemēram, to tev teica Laitīkas kundze par SV. Es, SVF pārstāvība Eirozonā ir būtisks jautājums. Tā, domāju, ka ir šo pēdējo gadu laikā bijusi nopietna attīstība Bet mēs to nereti neredzam, jo mēs esam pārāk koncentrējušies uz ikdienas problēmām. Tāpat arī Svens Gīgolds eh, norādīja par to, ka mums ir jābūt paļāvīgākiem par to, ko mēs darām Eiropā. Tā ir, tas ir vienīgā vieta pasaulē, kur demokrātija ir pacelt starptautiskas sadarbības līmenī pat demokrātiju un tiesiskums, jo ir gan parlaments, gan justīcijas tiesa. Un viens no pasaules līmeņa jautājumiem ir tas, ka bez demokrātiskas instances ir uh, leģitimitātes aspekts, bet uh, pietrūkst pra, uh, prasības celšanas iespēju. Uh, Un mēs nonākam beztiesiskuma zonā. Domāju, ka tie, kur ir runājuši par šiem jautājumiem, to apstiprina. Pasaules līmenī Eiropas balss tiek gaidīta, lai varētu panākt lielāku tiesiskumu tur, kur pastāv spēks samērs. samērs. Tas ir nozīmīgs uzdevums, bet mēs mēģināsim ar to tik galā. Paldies! Paldies, Sēfēlīna Gulārs kundzēm! Paldies, ka atgādinājāt mums par lojāls un sadarbības principu, kas ļoti tā skaidri un viennozīmīgi ir formulēts līgumos. Grafiks eh, šim ziņojumam. Atvainojos, saka referente. Dzirdēju, ko lūdza daži no ēnu referentiem. Ir nepieciešams nedaudz vairāk laika. Pirmkārt, tādēļ, ka šeit ir šie svarīgie pētījumi un tā tālāk. Pat ja jūs nosauksiet grafiku, kāds es tagad ir, es kā referents esmu nu, gatava, noteikti gatava atvēlēt nedaudz vairāk laika kolēģiem, ja tas mums palīdzēs uzlabot mūsu darbu. Bet, protams, eh, gala beigās, lai mums atrodas jūsu un koordinatoru pārziņiem. Priekšstādātājs, eh, man nav problēmu pieņemt piedāvāto kalendāro grafiku. Ja referenta un eh, ēnu referenta lūdzu mainīt kaut ko termiņos, nu, esmu par to atvērts. Pagaidām uzskatu, ka tā kaut kad 16. jūlijas varētu būt vēl viens debašu rauns, un tad septembrī varbūt varētu pieņemt vēlējo versiju, bet, protams, ja pēc šo pētījumu saņemšanas kļūst skaidrs, ka nepieciešams vairāk laika, nu, kāpēc gan ne? Un kad mēs jums tad par izmaiņām, iespējām izmaiņām grafikā. Mēs paldies! Tev vien pārējie pie nākamā darba kārtības punktu, kas ir atzinam projekts. Tātad Hjūbajē ir sastādījis šo atzinumu projektu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu kā sarežģītiem jautājumiem, kas risinām saistībā pārvaldību sociālo aizsardzību un attīstību un attīstības valstīs. Nu, lūk, šāds atkal svarīgs temats, kas vēl papildina arī mūsu veikto darbu šeit un, un nodokļu komitejā. 98 grozījumi saņemti. Došu vārdu referentam. Hjo, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, kuri nodrošināja ļoti labu sadarbību, gatavojot šo atzinumu. Kā jūs zināt, šis ir izšķirīgs brīdis Eiropas Savienībā, kad ir publiskot informācija par lukslīgs un citiem gadījumiem, kad ir uh, notikusi izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Tādēļ mums ir jādomā, kā cīnīties pret šām parādībām un kā palīdzēt arī attīstības valstīm, jo krāpniecība nodokļu jomā rada draudus visām valstīm, jo nespējam finansēt veselības aprūpi, sociālos jautājumus, nodrošināt ekonomikas attīstību. Un uh, var, uh, vajadzētu sagatavot melno sarakstu, uh, kurā iekļaut šādas valstis Uh, kas uh, pieļauj šādas parādības. Tāpat ir jādomā par uh, uzņēmumiem uh, un par to, kā sadarboties nodokļu jomā Eiropas Savienībā, lai mazinātu agresīvu nodokļu konkurenci, un mēs prasām no komisijas divas lietas. Pirmkārt, aktīvāk kontrolēt noteikumus par uh, dubultu nodokļu neuzlikšanu, bet šie nodokļi, šie noteikumi tiek ļaunprātīgi izmantot, lai izvairītos no nodokļu samaksas. Un eh, arī uh, prasām, lai tiktu pieņemta direktīva pret BEPS, tas nozīmē, ka uh, ne, nedrīkst pieļaut to, ka tiek nodalīta valsts, kur notiek ekonomiskā darbība un valsts, kur tiek maksāti nodokļi. Tāpat ir jāpieņem um, sistēma country by country reporting, uh, arī attiecībā uz trešām valstīm, un tāpat ir jādomā par taisnīgāku un vienlīdzīgāku nodokļu sistēmu izveid gan Eiropas Savienībā, gan trešās valstīs. Paldies! Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur en zijn medewerkster bedanken voor de uitstekende en hartelijke. Paldies, ja vēlos um, uzteikt um, tiešām teicamo svarbību, kas mums bija referentu. Vairums um, grozījumi un kompromisi ir labi. Esam panākuši labu līdzsvaru starp dažādiem politiskiem spēkiem. Ir sevišķi, kas attiecas uz uh, šo CBC um, atskaitīšanās sistēmu, kanšī vai kanšī, uh, tātad uh, informācijas apmaiņas sistēmu. Jāmazina um, administratīvais sloks un birokrātija, tas ir vēl viens uh, aspekts šajos grozījumos, bet uh, par vairākiem grozījumiem mēs ierosināsim atsevišķu balsojumu. Pirmkārt, par šo minimālo kopējo konsolidētā uzņēmuma ienākumu nodokļu bāzi iespējamu. Nu, tur runa par šo nodokļu bāzes harmonizāciju. Nu, mums, mūsuprāt, tas nav tomēr reāli. Bet eh, ir jādefinē šīs nodokļu paradīzes bāzes, tas taisnība, un šeit jāatsaucās uz OECD paspārnē veikto svarīgo darbu. Un uzsvērsim arī to, ka mēs eh, šai institūcijai uzticamies. Eh, kopumā atzinums ir līdzsvaros. Paldies referentam! Thank you. Paldies, kā ir vārdā eh, Beatrīs Fonstopa. Eh, paldies, eh, paldies arī par sadarbību Vajekungam. Ekā ir vārdā uzsvērš dažus jautājumus, kur mēs īsti nevaram piekrist, kur mums ir nedaudz citādi piestāja. Tātad šeit ziņāmā uz, uzsvērts tas, ka Nu, jaunatīstības valstīs ir jā, jāceļ nodokļi un, un attiecīgi, jāskārto nodokļu sfēru. Visāk sakot, jaunatīstības valstīs ir jālīdzina nodokļu sistēma ar attīstības valstīm. Es domāju, ka tas nav, tā nav pareizā pieeja, tā, ne, tā nedrīkst. Jaunatīs valstīm sākumā ir jāskārto tātad Eh, īpašumtiesības, eh, korupcija jānovērš, tātad eh, fiskālā brīvība ir svarīgs aspekts. Runājot par investīcijām un tā tālāk. Ne, nepieciešams tiesiskums šajās valstīs, neatkarīgi tiesu var. Ja šīs lietas tiks nodrošināts, nu tad, attiecīgi, tirgus tam arī sekos un, un attiecīgi arī, um, arī nodokļu sistēma mainīsies. Pagaidām tas nenotiek šajās valstīs. Tas skaidrs, ka ir nepieciešama noteikta vieda investīcijām, gan ārējām, gan iekšējām investīcijām. Šie vieda ir jāstiprina, un tad šīs uh, valsts varēs uh, konkurēt ar mums un labāk attīstīties, uh, celt nodokļus, lai, lai piepildītu kasti, protams, nepieciešams, bet tas ir sākumā nepieciešami priekšnoteikumi. Paldies, Alda Bārdā! Ježeka kungs. Paldies priekšstādātāji, reiz vēlos eh, pateikties eh, referentam par pieņemto eh, nostāju pie tiešām tāda ambicioza. Neskatoties uz to, viņš mēģināja arī panākt maksimāli tādu optimālu konsensu un kompromisu. Atcerams, manuprāt, ir loģisks, vienkāršs, bet vienlaiks arī gan ambiciozs. Tur ir ņemts vērā attīstības valstu īpatnības, kas ir nepieciešams, protams, lai šo jautājumu adekvāti risinātu. Lai tātad risinātu jautājumu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas šajās valstīs. Svarīgākās ziņojuma tēzes jau izskanēja. No savas puses var vien paust savu gandarījumu, ka tekstā ir aicināts nodrošināt vienlīdzīgu konkurenci starp attīstības un attīstītām jaunatīstības valstīm, nu, runājot par globālo nodokļu politiku un informācijas apmaiņu par nodokļiem. Tāpat arī aicināts uh, izstrādāt pilotu projektu šajā jomā, lai šis pilotu projekts varētu teikt, īstenots, jo jaunas attīstības valstu rīcībā nu, nevienmēr ir attiec, attiecīgās jaudas kapacitātes, attiecīgi kadri. Un tekstā Eiropas Sanībā ir aicināta uh, īstenot principu, ka starptautiskām kompānijām visās nozarēs ir jāatskatās, šis country by country reporting atskatīšanās sistēma jāievieš visās valstīs. Protams, nu, vienlaikus eh, eh, garantējot, ka MVU eh, administratīvais sloks nav pārlieku augsts. Tā kā kopumā atzīmes ir līdzsvarots un ambicios un neredz problēmu to atbalstīt. Paldies! Paldies! Neredzu goekoordinatoru atkal no. Nu. Tātad Žalīka un Zaļo vārdā. Merci. Paldies priekšsēdētājiem. Es arī vēlos pateikties Ugam Bajē par veikto darbu. Tas ir ļoti kvalitatīvs un par <clears throat> to, ka viņš ir viens no nedaudzajiem, kurš, kur ir sapratuši, ka uh, nodokļu sistēma ir cieši saistīta ar attīstību, to starp Āfrikā. Vakar mēs uzklausījām uh, komisāru, kas atbildīgs par nodokļiem un um, lielāko valstu pārstāvjiem, kas runāja par uh, to, ka nodokļu optimizācija novērt pie tā, ka jaunatīstības valstīs nodokļi vairs vispār netiek maksāti. Un tādēļ katram ir jāuzņem savas atbildības daļa, tad es pateicos Baiekungam par sagatavoto atzinumu, kur ir ņemti vērā visi parametri ir ļoti būtiski, kā jau jūs to norādījāt, Uh, ir nodrošināt mūsu parlamenta atbalstu kopējā konsolidētā ienākuma nodokļa bāzes uh, minimālās likmes noteikšanai, un Eiropas Savienībai tāpat ir jāsastāda sava nodokļu paradīžu jeb oāžu, uh, tātad pa, pašiem savs saraksts Un uh, tāpat ir uh, jāstrādā arī pie tā, lai transnacionālajie organizāti, transnacionālajie uzņēmumi maksātu nodokļus, un uh, rīt mums notiks arī balsojums par atbilstošu ziņojumu. Es ceru, ka 63. grozījums tiks pieņemts atbildīgajā komitejā, jo mēs pieprasām mm, pārskatīt uzņēmumu darbības noteikumus un cīņu pret nodokļu oāzēm un mēs arī vēlamies cīnīties pret nodokļu optimizāciju, lai atbalstītu attīstības valstis. Tagad vārds referentam. Vārds referentam. Marijas kungs vēlējās izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atrodamies tādā īpatnējā attīstības fāzē, kur uh, izvairīšanās no nodokļiem, nodokļu nemaksāšana valstīm, uh, daudzām valstīm izraisa milzīgas zaudējumus. Tas ir rops uh, valsts uh, kasēs, kas pēc tam savukārt atstāja domino efektu uz uh, valsts izdevumiem, uz veselības aprūpi, piemēram, uz sociālo sfēru. Nu, šis fenomens ir tiešām diezgan uh, bēdīgs, tas izpaužās arī Grieķijā. Grieķijā oligārši izmanto tādas dažādas veiklas metodes ar nodokļu oāzēm un, un, un fiktīvām, fiktīviem uzņēmumiem, ar kur palīdzību viņi izvairās no nodokļu maksāšanas, kas, protams, manā zemē jau īpaši mm, smagu ietekmi atstāja tagad, jo labi zinām, kāds ir mūsu valsts finanšu stāvoklis tagad. Un eh, tāpat arī Eiropas Savienības dalība eh, valstis eh, nevilši tiek ieraudzes tādā kā nodokļu konkurencē. Un cīnās par to, lai sniegtu kādas priekšrocības multinacionālajām kompānijām, tātad sekmējot, rosinot, aicinot viņus ap, apmesties šajās valstīs, izvietot tur savas, savas uh, birojas. Un uh, nu, apziņam to visu no lakslīgas skandāla, kāds notiek. Un uh, tas viss rada jautājumu. Ja, tātad, ja mēs uh, kaut ko nedarīsim, nu tad uh, šie, šis fenomens vienalgs augumā. Būs aicināmi vairāk uh, šādu izvēršanās gadījumu, kas būs vērojami gan, gan Eiropā, gan Eirozonā, gan citviet. Tā kā, jā, es piekrītu, ka ir jāpieņem lēmums, jāpieņem steidzam lēmumu, lai panāktu to, ka lielo nacionālo kompāniju ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem tur, kur šie, šie ienākumi arī reāli rodas. Un tur, kur šīs lielās multinacionālās kompānijas gūst savu, savu lielāko peļņu. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka lūk, viņas nodarbojas ar šādu radošu um, nodokļu pārvaldību un izvairās de facto no jebkāda nodokļu maksāšanas kā beigās. Es domāju, tas ir lūk svarīgākais jautājums, ja kur jāpieskar šajā ziņojumā. Ir skaidrs, ka šie um, jautājumi ir jārisina vislielāko steidzamību. Ir nepieciešama noteikti procedūra, kā mēs cīnāmies pret nodokļu oāzēm. Uh, kā mēs panākam to, lai šis fenomens neaug plašumā. Paldies! Thank you. And now the rapporteur. Paldies, tagad vārds referentam. Jā, paldies priekšstādātāji. Es varu vēl piebilst veselu virkni elementu tam, ko teica kolēģis Marijās. Uh, arī par uh, attīstības valstīm, kuras uh, cieš no šīs nodokļu nemaksāšanas, un tādēļ mēs uzstājam uz to, ka ir jāatskaitās valsti pa valstī, lai zina, kur ir veikti šī ekonomiskā darbība, kur samaksāti nodokļi. Un es domāju, ka nodokļu komitejai būs jāsagatavo dažādi priekšlikumi. Es domāju, ka mēs varēsim par šo atzinumu nobalsot šo pēcpusdienu. Bija jāsagatavo kompromis, centos tuvināt dažādus viedokļus, lai gūtu pēc iespējas lielāku atbalstu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Balsošana notiks šo pēcpusdienu un attīstības komiteja par šo jautājumu balsos 1. jūnijā. Tagad pārējām pie piektā darba kārtības punkta uh, maksājumu bilanču statistika, uh, tiešās investīcijas, uh, vārds referentam Svenam Kikovam. Ich muss sprechen. Chair, thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Eh, diskusijas sākums eh, jā, par šo ļoti svarīgo ziņojumu, tā tāda regula 184-2005 par maksājumu bilānu, starptautisko pakalpojumu, tirsniecību un ārvalstu tiekšajiem ieguldījumiem iekļaujas Eiropas Savienības satvarā kura mērķis ir uzraudzīt ekonomikas attīstību katrā dalību valstī. Uh, uzticamu statistikas datu vietu radīšana ir īpaši svarīga, ja mēs domājam par um, maksājumu bilanci un finanšu plūsmām Eiropas Savienībā. Šī statistika uh, palīdz uh, saskaņot Eiropas uh, valstu īstenoto ekonomikas politiku ar vadlīnijām saskaņā ar Eiropas saimnības ekonomikas pārvaldības ietvaru. Statistika ir svarīga, lai uzraudzītu uh, procesu arī makroekonomiskā nelīdzsvara procedūras ietvaros. Tāpat Tāpat jāsaka, ka e, šī situācija kļūst arvien sarežģītāk starptautiskās e, kapitāla plūsmas un īpaši instrumenti tiek izmantoti, lai uh, iepludinātu un izpludinātu kapitālu, un līdz ar to šo situāciju kontrolēt ir arvien grūtāk, lai izvairītos no dubultās grāmatvedības Un eh, tas viss ir saistīts arī ar nodokļu nemaksāšanu un agresīvu nodokļu plānošanu. Un mana ziņojuma eh, mērķis attiecībā uz minēto regulu ir ar divējādu mērķi šīs regulas pārskatīšana dod iespēju nodrošināt lielāku atklātību attiecībā uz statistikas datiem šajās jomās un jāņem vērā jaunās uh, juridiskās inovācijas, lai uh, izstrādātu darboties spējīgi instrumentu ekonomikā, uh, ekonomiskās politikas īstenošanai. Līdz ar to uh, ir šī regula arī jāpārskata, lai saskaņotu ar uh, Eiropas Savienības darbības līgumu, lai komisija varētu izdot deleģētos aktus. Ah, Attiecība tāpat var uzlabot arī uh, Eh, minēto maksājumu bilanci starptautisko pakalpojumu tirzniecības un ārvalstu ieguldījumu statistikas eh, caurskatāmību un ir paredzēts veikt eh, moderni grozījumus pirmajā pielikumā, lai neradītu pārlieku slogu statistikas datu apkopošana ir galvenais mērķis palielināt atklātību un izsekojamību. Eh, būtu eh, jāņem vērā trīs inovācijas pārskatot eh, regulējumu. Tātad juridiskās identitātes identifikātors saskaņā ar SAO noteikumiem, otrkārt jāveido reģistri par reālā eh, labuma guvēju saskaņā ar no, direktīvu par nodas, naudas atmazgāšanas eh, apkarošanu. Un tāpat jāņem vērā e, SVF a, eh, norādījumi par tiešu ārvalstu investīciju reģistriem. Uh, Tāpat esmu sagatavojis papildu ieteikums 14. grozījums pārēdz, ka regulas kontekstā minētajā statistikas data dati ir jānošķir uh, ār, tiešās ārvalstu investīcijas no investīcijām, kas saistīts ar uzņēmumu pārņemšanu. Un uh, Uh, jānorāda arī ir uh, ekonomiskā vienība, kuras īpašuma tiesības ir mainījušās. Ir jānodrošina arī sadarbība ar citām starptautiskām institūcijām, kuras arī nodrošina statistikas datus, tāpat jāsadarbojas ar SAO un SVF ir jārosina pieredzes apmaiņa, lai uzlabotu statistikas datus par maksājumu bilanci. Treškārt, 18. grozījums nosaka, ka Eirostat no vienas puses jāuzlabo uh, atklāto datu kvalitāte par minētajiem jautājumiem. Uh, manā ziņojumā uh, ir centiens saskaņot regulu ar Lisabonas līgumu. Un tāds ir desmitā grozījuma mērķis. Lisabonas līgums patiešām nošķir pilnvaras, kuras var deleģēt komisijai, pieņemt vispār piemērojamus nelikumdošanas aktus, kas regulē nebūtiskus tiesību uh, akta elements saskaņā ar 291. līguma pāntu un īstenošanas pilnvaras komisijai uh, vienveidīgi uh, īstenot uh, tiesību aktu normas saskaņā ar 291. pānta otro daļu normas, kas ir iekļautas pirmajā pielikumā, nevar uzskatīt par nebūtiskiem elementiem, ko komisija var papildināt, jo šeit ir runa par lietas būtību. Tādēļ šie elementi ir jāpārskata uh, likumdošanas uh, priekšlikumu pieņemšanas procedūrā, kurā piedalās uh, līdz likumdevēja iestādes arī kvalitātes pārskatīšanas ziņojumi, manuprāt, nav uh, būtisks elements, un tādēļ uh, uh, turpmākā grozījumu pieņemšanas procesā mums vajadzētu vienoties par to, kur kvalitātes standartu un kvalitātes pārskatu ziņojumi uh, ir uh, iekļaujami vai tie uzskatām par uh, nebūtiskiem elementiem. Es uh, saprotu, ka padome vēl nav nonākusi pie vienotās nostājas pieņemšanas, bet drīz tas notiks, un es uh, gribētu norādīt, ka komisijai ir jākonsultējas ar maksājumu Uh, bilances un uh, uh, atbilstošo komiteju visos svarīgos jautājumos, nemainot statistikas datu ietvaru, kas ir, kam ir tehnisks raksturs un ir atšķirības starp manu ziņojumu un padomes uh, pieeja ir tāda, ka uh, padome nav paredzējis grozīt pirmo pielikumu. Un tagad noslēgumā vispārējs uh, komentārs. Sadarbojoties ar ēnu referentiem šajā jautājumā, mēs konstatējām, teiksim, diezgan interesants konflikts, kas pastāv starp no vienas puses nacionālajām statistikas iestādēm, Eiropas centrālo banku, daļai nacionālām centrālām bankām un Eiropas komisiju. Mēs centāmies organizēt sanāksmi starp šiem konfliktējošām pusēm, lai rastu risinājumu, bet, diemžēl, nekādus reālus augus tas nenesa. Un tagad es ceru, ka ar visu ēnu referentu atbalstu mēs varēsim turpināt īstenot pragmātisku pieeju un nodrošināt to, ka galu galā visiem būs pieejami kvalitatīvi statistikas dati un tiks ievērot tāpat laikā demokrātijas principi. Un uh, šajā ziņojumā ir uh, vadlīnijas, kā to sasniegt, bet mēs darbu vēl turpināsim, un šim ziņojumam nevajadzētu radīt uh, lielus politiskus satricinājumus Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you! Paldies referentam uh, par uh, gala vārda izklāstu. Mēs zinām, ka sarežģītā līguma struktūra attiecībā uz dažādām prerogatīvām statistikas jomā var radīt grūtības, gatavojot šāda veida likumu došanu, mēs to apzināmies un mēs arī cerīgi raugāmies uz labu sadarbību starp institūcijām, lai varētu rast eh, pareizo risinājumu tad, kad mēs runājam par vispārīgo regulējumu statistikai, bet es saprotu, ka tas var būt sarežģīts uzdevums. Un tagad e, tautas partijas e, ēdu referents vēl nav klāt, došu e, vārdu sociāldemokrātu referentei. Paldies Gīgold kungam par sagatavoto ziņojumu, jo es uz Eh, augsti vērtēju viņa sagatavotā ziņojuma līdzsvaroto pieeju. Es jau iepriekš gribu atvainoties, jo man pēc uzstāšanās būs tūlīt jādodas projām izteikties par citu dosiju, un es nevarēšu palikt diskusijā līdz galam. Bet dažas norādes pār šo ziņojumu ļoti īsi, pirmkārt vispārīgi. Ir tiesa, ka šis dosjē neizraisīs Eh, politiskas kaislības institūcijās, bet eh, drošas, uzticama statistika ir eh, nozīmīgs instruments ekonomiskās politikas konsekvencija un visiem tiem rīkiem, kas izriet no pārvaldības, makroekonomiskā līdzsvara uzraudzībai, un katru reizi tie ir mūsu darbību um, redzami punkti. Ļoti labi, ka caurskatāmība papildina statistikas datus dodot un dos iespēju eh, cīnīties pret eh, krāpšanos ar eh, nodokļiem un to nenomaksu. Mūsu rīcībā ir vajadzīgs līdz ar to drošs instruments. Tālāk par ziņojumu. Nosaukšu. Tos punktus, eh, kuros es piekrītu referentam. Pirmkārt, eh, uzlabot datu publicēšanas ehm, iespējas ir, būs jā, arī jādomā par inovatīviem instrumentiem kapitālus plūsmas sakarā, to norādīja referents konkrēti e CDS vai GLI e vai citi elementi, kas man šķiet būtiski necessità di un rafforzamento eh, della. Tāpat jāpasvītro tas, cik svarīgi ir stiprināt sadarbību starp Eirostatu un citām starptautiskām organizācijām. Es piedalījos ļoti konstruktīvā sanāksmē ar starp parlamentu un Eiropas centrālo banku un pilnībā atbalstu referenta priekšlikumus. Mums vajadzētu no vienas puses rieģēt uz ECB un uh, dalībvalsts centrālo banku bažām un paralēli tam mums ir jāpatur spēkā komisijas prerogatīvas, eh, tā tad pieņem deleģētos aktus. Mēs no savas puses varētu atvieglot šo um, vienošanās Um, meklēšanu, uh, rodot tādus instrumentus, kuri beigās izrādītos ārkārtīgi būtiski visām darbībām, kuras mēs esam iecerējuši īstenot. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Es neredzu klātēnu referentus vai kāds no Aldis vēlas izteikties. Torvalda kunga vārdā nav neviena. Tādēļ jādi šobrīd ir šis sarežģītais uzdevums, jo izteicāties jūs un Alesija Moska, bet e, es varētu uzrunāt tagad Centrālo banku, Eirostatu un Centrālo banku. Dosim vārdu Gijermo Davila no Eirostatu vispirms. Es izteikšos komisijas vārdā, un mani sauc Sanita Brūva. Jā, es atbildu par Eirostatu par maksājumu bilances uh, tādas statistikas eh, jautājumiem. Komisijas vārdā vēlos eh, pozitīvi vērtēt eh, cienījumā referenta sastādīt atzinumu projektu, jo tur ļoti korekti ir atspoguļot tas, cik svarīgi ir deregulācija. Tātad šajā jomā komisija ierosinājusi mainīt, grozīt regulu par maksājumu bilances statistikas pakalpojumiem, tāpat starptautisko tirsniecību un tiešām investīcijām. Mēs varam panākt eh, šī regulējuma harmonizāciju, harmonizēšanu ar eh, jauno Lisabonas līguma eh, likumdošanas kontekstu. Konkrēti ierosinam, ka komisijai ar daudzietu aktu starpniecību tiek uzticēta pasākuma attiecībā uz datu prasībām un definīcijām, un ka komisija saņem arī īstenošanas pilnvaru attiecībā uz kvalitātes standartu harmonizēšanu un kvalitātes pārskatiem. Mēs sākotnēji pozitīvi vērtējam cienu projektu kopējo tātad, garu uzstādījumu un gaidām turpmāku sadarbību ar referentu. Turpmākas diskusijas un neliels precizējums varbūt, jā, ja, turpmākajā darbā. Mūsu priekšlikuma otrais mērķis ir saskaņot to, kā komitoloģijas procesa apvienotie lēmumi tiek īstenot atbilstoši nesen paskatījā regulē 223. Jo sevišķi komisijas priekšlikums paredz to, ka komitoloģijas pilnvaras tiek uh, uzticētas uh, statistikas uh, komitejai. Un uh, pozitīvi vērtējam arī um, projektā iekļautos, um, iekļautos rekomendācijas šai jautājumā. Bez pēdējo komisija ir um, veikusi pirmo izvērtējumu, pirmo ierosināto grozījumu izvērtējumu attiecībā uz statistiku par ārvalstu tiešām investīcijām. Arī interesi esam iepazinušies ar šiem ierosinātiem grozījumiem. Un mēs esam piefiksējuši, ka šo grozījumu mēģis ir uh, uzlabot uh, datu pieejamību par šiem ārvalstu investīcijām, tiešām investīcijām un uzlabot statistikas uh, datu kvalitāti kopumā. Un mēs visnotaļ esam gatavi apspriest un uh, Un um, iespējams arī ņemt vērā šos grozījumus, jo mm, daži no šiem grozījumiem nav mm, pietiekami skaidri. Un dažos gadījumos uh, jānovērš um, tāda pasākuma dubultošanās, jo virknē gadījumu dati, par kuriem ir runa grozījumos, jau ir pieejami. Bet noslēgumā vēlreiz uh, sirsnīgi paldies uh, um, Kigulda kungam, cienījumam referentam par uh, to, ka viņš tik rūpīgi ir iepazinies ar šo tēmu. Un nu, tiešām esam gatavi turpmākai sadarbībai. Paldies! Give the floor to... Paldies, Bernards Biers, Centrālās bankas pārstāvis. Paldies! Arī mēs lielā mērā atbalstam politisko gribu, uz ko balstās šis priekšlikums, tātad referents uzstāties atzinumu projekts. Es vēlos savu komentāru uh, iedalīt trīs daļās, tā teikt. Pirmkārt, par interesantajām idejām un priekšlikumiem par tiešām ārvalstu investīcijām, un uh, vēl par diviem īsiem aspektiem par deleģētiem, deleģētiem pilnvarām un sadarbību starp statistiku sistēmu un centrālo statistikas uh, datu sistēmu centrālajām bankām. Par tiešām ārvalstu investīcijām ar lielu interesi iepazināmies ar priekšlikumiem. Ir trīs priekšlikumi, ko īsi izklāstīja arī referents ten pirms brīža. Pirmkārt, runa par ārējo ārvalstu investīcijām un, un kapitāla plūsmām atbilstoši reālā īpašnieka kritērijiem. Nu, tiešām tas uzlabotu reālo statistikas datu kvalitāti šajā jautājumā, tāpat arī uzlabot kapitāla plūsmu un caurskatāmību, runājot par tiešajām investīcijām. Un uh, referents pareizi to izklāstīja ievadvārdos. Jāsaka, ka šāda rakstura informācijas um, vākšana un apkopošana ir daudz um, sarežģītāka, kompleksāka. Ir sarežģīti izsekot līdz investīciju ķēdēm, kas ir caur, caur dažādām starptautiskām jurisdikcijām. Un, lai iegūtu šādu raksturu statistikas datus, protams, kā referents arī pamatot sacīja nepieciešama cieša sadarbības starp dažādām starptautiskām institūcijām, SAO iespējams un iespējams G20 arī. Un iespējams, ka līdz ar to šie daudz datu plūsmu par, par reāliem īpašniekiem eh, ir nu, nedaudz jā, jāpazemina tā sacīt, jādara kaut ko varam. Jāuzlabo sadarbības ar dažādiem starptautiskiem partneriem, jo sevišķi starptautisko valūtas fondu un balstoties uz G20 datu plūsmas iniciatīvu, kas te figurēja G20 līmenī. Tālāk vēl par ārvalstu investīcijām. Geogrāfiskās detaļas attiecībā uz visiešiem uh, nākošiem datiem uzlabos caurskatāmību un uh, un investīciju izsakojamību, bet nevajadzētu uh, radīt papildus uh, izmaksas dalību valstīm, jo vairumam dalību valstu šā kā tā jāsniedz šī informācija, lai um, atbilstu uh, Savietiskā valodas fonda koordinētajai pieeja. Tā kā šeit kopumā mēs šo priekšlikumu atbalstam. Mēs pēcot pēdējais priekšlikums pārbalstu investīcijām atsaucas tā saucamo Greenfield šajās investīcijās. Un, um, ir proti runa par ārvalstu investīcijām, kur tiek nošķirta tā, tā, tā, tā, uzņēmuma pārņemšana no reālām investīcijām. Tā arī tas ir noderīgs aspekts, lai skatītos, kādas ir tiešo investīciju sākas. Bet konceptuālā darbība starptautiskā līmenī šeit aprobežojas ar ļoti nelielu pielikumu savu benchmark definīciju dokumentā. Un nepieciešams konceptuālāks darbs šeit, lai šo uh, Eh, pieeja varētu detalizēt un nodrošināt, ka attiecīgie dati ir tiešām salīdzināmi. Tā kā kopumā par ārvalstu tiešām investīcijām runājot, priekšlikums ir interesants. Mm, politiskā viedokļa raugoties, mēs to pilnībā atbalstam. Vēl esam piebilst, ka īstenošanai būtu nepieciešama cieša startautiskā sadarbība, un iespējams, ka Eiropas Savienība viena par sevi vien to panākt nevarēs. Bet vēl divi īsi komentāri man par uh, procesuāliem aspektiem šajā uh, tātad um, ziņām projektā. Pirmkārt par delegētajām pilnvarām. Šeit es lielā mērā atbalstu referento ierosinājumu, kas figurēja pamatojuma rakstā un ko viņš arī pauda no rīta. Proti, runājot par, par datumu plūsmu un mainīšanu atbilstoši pirmajam pielikumam, to nevar uzskatīt par nebūtiskiem elementiem, kurus komisija varētu arī attiecīgi pasvarīgi grozīt. Tie ir jautājumi, kas eh, skar lietas būtību. Un līdz ar to šie elementi būtu jāpārskaita adekvātā veidā, ja pieņemot likumdošanas priekšlikumus, eh, ko izskata gan parlaments, gan padomi. Runājot par sadarbību starp eh, centrālo banku, centrālo banku sistēmu un statistikas sistēmu, nu, pozitīvi vērtējam to, ka atzinuma projektā runāts par to, ka jāuzlabo sadarbības starp uh, šīm institūcijām, runājot par ārvalstu investīcijām un maksājumu bilanci. Tātad ir rekomendācija attiecībā uz CMFB komitejas darbu uzlabošanu. Likumdošanas tekstā, tekstā būtu jāatļauj apsvērums, ka konsultēšanās ECB notiks attiecībā uz tiesību aktiem, kas tiek plānoti pieņemšanai, vai nu tie būtu īstenošanas kā daļa, ja tie tiesību akti uh, Eh, maksājuma bilances regulas kontekstā. Rezumējot, mēs paldies eh, referentam, paldies par teicamo darbu. Esmu gatavs arī palīdzēt eh, piesādāt pie tādām sašķitākām tehniskām lietām, ja ceļš runa par ārvalstu tiešām investīcijām. Thank you very much. Mēs paldies. Paldies gan komisijas, gan centrālās bankas pārstāvim un vārds atkal referentam. Paldies. Priekšsēdētāji, paldies arī Moskas kundzei par tādiem vispārīgiem komentāriem un paustu atbalstu. Un paldies arī šeit um, institūciju pārstāvjiem. Paldies, ka izrādāt interesi un arī atbalstu attiecībā uz maniem priekšlikumiem. Komisiju, Eurostat un Eiropas centrālās bankas pārstāvju pauda atbalstu. Protams, tagad strādājot pie šiem grozījumiem. Ja? Es noteikti kontaktēšos eh, ar jums atkal, lai eh, attiecīgi palūgtu jums man palīdzēja piesādāt pie de detaļām, kā es sacīju, tie nav tādi ideoloģiski vai reliģiski jautājumi, sacīsim. Tur, nu, jāstrādā pie tehniskām niansēm, un, eh, bet vienlaiks sabiedrībai, pilsoņiem ir tiesības saņemt augsta, augstas raudzes datus, kas ļaus viņiem kliedēt šādas tādas bāžas, runājot par ārvalstu investīcijām, studējot ekonomiku, man ļoti pārsteidz tas, ka, lūk, Luksemburga, piemēram, ir viens no lielākajiem ārvalstu tieši investīciju saņēmējiem, un ne jau ka man, tādēļ, ka man būtu kāda problēma, proti, lai jau, lai jau būtu Luksemburgai šīs tiešās investīcijas, bet man vienkārši ir šāms, ka, ka tā naudiņa tiešām arī paliek Luksemburgā. Nu, nu, tas viens, viens tāds uh, konkrēts piemērs, uh, kas liecina par to, kādēļ es vēlējos vēl tālāk. Uh, savā atzinumā. Starptautiskās institūcijas, eh, protams, gan sadarbojas pie šiem jautājumiem, tas ir labi. Un piesādājot pie maniem grozījumiem, piesādājot pie konkrētas teksta, gadīšu tādu ierosinājumus no abām institūcijām un nešaubos kopā ar ēnu referentiem arī atradīsim labu risinājumu, lai šis eh, atzinums eh, būtu kvalitatīvs un lai tālāk noteikti arī tāda raicis sarunas trialogā un tā tālāk. Atminos, ka iepriekšējā sasaukumā priekšsēdētājs lielu interesi vadīja šīs dialogu sanāksmes. Es jau tagad nojaušu, ka tā varētu būt. Tātad eh, iztēlojos šo telpu un jums priekšsēdētāji, jums būs eh, daudz jautru brīžu šajos dialogos nākotnē. Ņemot vērā to, cik ierobežot ir citu iesaistīto pušu interesi. Tā kā, nu, jā, paldies un eh, ceru uz turpmāko pozitīvu sadarbību un politisku atbalstu. Thank you. Paldies uh, referentam, paldies uh, tiem, kur, kolēģiem, kur piedalījās debatēs, mūsu viesiem. 12. Uh, mēs balsosim par direktīvu par naudas atmazgāšanas apkarošanu, uz ko jau ir atsauce Gigolds ziņojumā. Ehm, darba grafiks mums ir šāds. 19. mājas grozījuma iesniegšanas termiņš. Grozījumi tiks izskatīti 15. vai 16. jūnijā. Ekon komitejā balsošana notiks tūlīt pēc tam, tā pašā sanāksmē, un nu, pēc tam droši vien notiks trialogs un tam mēs apstiprināsim attiecīgu kalendāru. Tagad um, mēs noslēdzam savu rīta sesiju un 12. mums notiks kopīga sanāksme ar Lībe komiteju šai pašā zālē, lai nobalsotu un apstiprinātu padu, eh, parlamenta galīgo nostāju otrajā lasījumā par uh, pakotnī naudas atmazgāšanas apkarošanai. Līdz ar to sanāksmē izsludinu pārtraukumu līdz pulksten 12. Paldies!